vērā šos centienus uh, un vēlmi mobilizēt Eiropas Savienības līdzekļus, uh, lai nodrošinātu to, ka uh, cilvēktiesības tiek nodrošinātas nometnēs dzīvojošiem. Paldies! Liels paldies Sēla Frankas kungam! Šo debašu rezultātā ir sagatavot, sagatavots rezolūcijas priekšlikums un balsojums notiks rīt 2012. Nākamais punkts mūsu šāsdienas darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojumi par cilvēku bojāju tekstilu rūpnīcu ugunsgrēkos, jo īpaši Bangladešā. Tagad vārds eh, ministrei Krektors kundzei, kas uzstāsies padomas vārdā. The floor, the floor is yours. <laughs> um, thank you very much, President. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Nesenais ugunsgrēks eh, Ašalijā netālu no Dākas bija traģisks, un tajā gāja bojā vairāk nekā simts cilvēku, daudzi no tiem bija jaunas sievietes. Mēs eh, visi bijām šokēti par notikušo, un mēs paudām mūsu visdziļāko līdzjūtību tiem, kuri zaudēja savus mīļos un savus ģimenes locekļus. Šis incidents parādīja, plašāku problēmu, proti kāda ir darba apstākļi daudzās rūpnīcās Bangladešā. To, ka daudzkārt uh, netiek ievēroti visvienkāršākie ugunsdrošības not noteikumi. Mums vajadzētu atbalstīt Bangladešas varas iestādes centienos panākt lielāku darba drošības līmeni valstī. Visi, kas strādā Bangladešas tekstilu nozarē, vai citās nozarēs uh, ir pelnījuši šo atbalstu. Viņiem ir nepieciešami droši darba apstākļi, un es šeit spēlēju īpašu lomu. Mēs esam Bangladešas lielākais tirzniecības partneris, un šī sadarbība ir ļāvusi veicināt ekonomisko izaugsmi un nodrošināt darba vietas. Tekstila industrija ir Bangladešas galvenā rūpniecības nozara. Izaugsme tur ir bijusi ļoti strauja, pateicoties arī beznodokļu pieeja Eiropas tirgum un nolīgumam, kas ir vispārēja Eiropas eh, tārifu nolīguma daļa. Tomēr rūpnīcās net, ir nepieņemams zemes drošības standārts un uh, to darbinieki apdraud sevi vienkārši veicot savus ikdienas pienākumus šajās eh, rūpnīcās. Tāpēc Eiropai vajadzētu būt priekšgalā atbalstot eh, darba drošības standārtus Bangladešā, lai nodrošinātu atbalsti, atbilstību veselības eh, sanitāriem un ugunsdrošības standartiem un nosakot to par mūsu valdību un uzņēmēju atbildību. Šis ugunsgrēks pierādīja to, ka ir jāveic liels darbs. ES ir vesela virkne instrumenti, kas varētu palīdzēt mums risināt šo jautājumu ne tikai Bangladešā, bet ik vis, it visur, kur sanitārie un ugunsdrošības standarti rāda bāžas. Gribēju atgādināt, ka ir iespējams izmantot uh, tirzniecības instrumentus un uh, atbalstīt eh, Pasaules veselības organizāciju vadlīniju īstenošanu. Mums ir pieejami vairāk instrumenti, lai sasaistītu sociālos jautājumus ar tīrzniecības politiku. To skaitā īpašos noteikumus par labu pārvaldību, un mēs varētu piedāvāt īpašas sadarbības noteikumus, kas tām valstīm, kas īsteno 27 starptautiskās uh, darba organizācijas konvencijas, kā arī ievēro darbinieku tiesības. Mēs varētu atteikties no sadarbības tad, ja regulāri tiek pārkāpti šie noteikumi. Tas tie nav tukši vārdi. Tas ir noticis attiecībā uz Mjānmu un Baltkrieviju, kā arī Šrīlanku, kur tika atsaukta GT plus sadarbība. Interese par to ir abām pusēm PTO ietvaros. Uh, Tas ir novēc pie tā, ka mēs divpusējos tirzniecības nolīgumos iekļaujam klauzulas par ilgtspējīgu attīstību. Mēs darām visu, ko, kas ir mūsu spēkās, lai iekļaut šos jautājumus arī starptautisko organizāciju, piemēram, PTO un starptautiskās darba organizācijas darba kārtībā. Es zinu, ka arī parlaments ir nobežījies par uh, vīdes un sociālā dempinga sekām un to, kādas sekas tas atstāja uz ēs tirgu un es ražotājiem. Mums ir jāizmanto visas iespējas, ko paredz mūsu likumdošana, ieviešot divpusējos brīvās tirzniecības eh, nolīgumos klauzulas par šādiem noteikumiem. Vēl viens jautājums ir investīcijas. Eiropas uh, uzņēmumi, kas veic investīcijas Bangladešā, spēlē būtisku lomu veicinot izaugsmu un veidojot darba vietas, un tie varētu sniegt savu ieguldījumu, uzlabojot arī darba apstākļus. Daudzi no šiem uzņēmumiem ir parakstījuši korporatīvās atbildības iniciatīvas vairākās valstīs, un es zinu, ka uzņēmuma sociālā atbildība uh, šim parlamentam rūpi tīpaši. Mēs esam pārliecināti, ka šis ziņojums atbilst uh, arī komisijas uh, nesenam paziņojumam. Ugunsgrākam Bangladešā vajadzētu kalpot mums visiem par brīdinājumu. Mēs nevaram apdraudēt darbinieku dzīvības Bangladešā vai jebkurā citā valstī, un ar konkrētiem projektiem mēs varam palīdzēt darba apstākļus uzlabot. Ir jāizmanto ES um, instrumenti, piemēram, vispārējā preferenču sistēma un mums ir jāstrādā pēc iespējas intensīvāk starptautiskajās organizācijās, PTO un starptautiskajā darba organizācijā, lai uzlabotu starptautiskās saistības šajā jomā, kā arī jānodrošina, lai es uzņēmēji veicot investīcijas, prasītu visaugstāko standartu ievērošanu darba vietās deputāti, es esmu pārliecināti, ka mēs visi intensīvi sadarbosimies, lai nodrošinātu to, kas traģēdijas uh, līdzīgas uh, tā, kas notika Bangladešā, nekad neatkārtotos. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies augstās uh, pārstāvis pārstāvēja, un tagad došu vārdu Kristalīnai Georgijai vai komisijas vārdā very much, Mr. President. Honorable... Lielas paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Ehm, Tāds kundze, kā jau mēs dzirdējām no ministras, tad ugunsgrāks Ašalijā, Bangladešā izcēls ehm, jaunā gaismā to problēmu, un trūkums, kas jau pastāvēja iepriekš, proti, kas saistīta ar standārtu īsteno, īstenošanu, jo īpaši Dienvidāzijas uh, tekstila rūpniecībā. Nav labāka veida, kā mēs varētu pieminēt bojā gājušo piemiņu, um, kā runāt Eiropas Savienībai par šo jautājumu attiecībās ar tirzniecības partneriem. Uh, un uzsākot izšķirīgu rīcību šajā jomā. Un tieši to mēs esam apņēmušies darīt, un tieši to mēs darām. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, kā notikuma attīstījušies pēc tam. Vispirms eh, Eiropas eh, Savienības pārstāvi Dakā eh, steidzam rīkojās pēc notikušā ugunskrēka. Um, eh, Eiropas Savienības un Vācijas kopīgi finansēts uh, projekts par standartu uzlabošanu rūpniecības nozarē palīdzēja sniegt medicīnisko mm, atbalstu cietušajiem un arī pārtiku ģimenes locekļiem. Eiropas Savienība ir izplatījusi līdzjūtības. Un mēs domājam par to, kā īstenot šos principus savās attiecībās ar trešām palsti, valstīm. Mēs pilnībā uzņemamies savu atbildību, kā viens no Bangladešas lielākajiem tirsniecības partneriem. 57% Bangladešas eksporta nonāk Eiropas Savienībā, un lielākā daļa ir Eh, apģērba un eh, tekstila izstrādājumu. Un līdz ar to tas, kas notiek sociālā līmenī Bangladešā, ir cieši saistīts arī ar mūsu uzņēmumiem, mūsu patērētājiem un mūsu sabiedrību. Otrkārt, mēs esam raudzījušies uz to, lai drošība darba vietās eh, būtu svarīgs jautājums mūsu uh, sarunās ar Pasaules darba organizācijas partneriem, atbalstot konkrētus projektus daudzās valstīs, tā skaitā arī Bangladešā. Tas nozīmē atbalstu valdībai un darba ņēmēju organizācijām. Uh, lai varētu organizēt apmācību un attiecīgi apmācīt arī personas, kas atbildīgs par drošību rūpnīcās. Mēs, mums ir arī īpašs uh, civilās aizsardzības direktorāts un uh, mēs nodrošinam apmācību, lai cilvēki zinātu, kā rīkoties ugunsgrēku gadījumā eh, rūpnīcās. Mūsu vēstnieks Viljams Han tikās ar eh, Bangladešas eh, ražotāju un eksportētāju asociācijas pārstāvjiem pagājušajā mēnesī, lai tiktos un pārnot šos jautājumus. Un ceturtkārt, Eiropas Savienības misijas vadītāji Dakā vienojās par to, ka viņiem šā gada sākumā būtu jāved sarunas ar uh, galvenajiem eh, pārstāvjiem no uzņēmumu puses, tātad, kas sadarbojas ar šo reģionu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mēs Eiropas Savienībā esam apņēmušies atbalstīt stingru starptautiski atzītu standārtu eh, īstenošanu, tātad tādu standārtu, kas saistīta ar eh, uzņēmumu sociālo atbildību. Un mēs raugāmies uz ANO vadošiem principiem uzņēmumiem. Uh, Tas ir mūsu pamata pamats uzsākot dialogu ar valdībām par šiem jautājumiem. Un jau ir notikusi kopīgā um, Eiropas Savienības un Bangladešas pārstāvu tikšanās. Šis jautājums, par to mēs esam nepārtraukt runājuši ar Bangladešas pārstāvjiem par darba apstākļu uzlabošanu. Tā piemēram, 2011. gadā mums bija seminārs Dakā, kurā piedalījās pārstāvi no visiem, visām nozarēm, un šīs rekomendācijas tika nodots Bangladešas valdībai. Tās atspoguļo eh, bažas, kuras Eiropas parlaments bauda savā rezolūcijā, kas pieņem 2011. gada 8. jūnijā par sociālas politikas ārējo dimensiju. Tāpat arī Eiropas parlamenta rezolūcija, mm, kas pieņem 2012. gada 23. oktobrī par Eiropas Savienības attīstības politiku, arī te tika pieminēts tas, ka ir jārunā ar Bangladešas valdību par to, ka ir nepieciešams domāt par sociālajām, sociālo netaisnību reģionā. Jo runa ir par nabadzīgākajām. Uh, nobadzīgākiem sabiedrības slāņiem, un par viņiem ir jādomā mūsu sadarbības dialogā ar Bangladešu. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka šis bija gadījums, kas pievērsa uzmanību starptautiskā līmenī un, protams, ir izraisījis arī uh, nopietnu uzmanību no Eiropas Savienības puses tieši specifiskajām attiecībām ar Bangladešu, bet arī ar attiecībām ar citām valstīm. Te es varētu pieminēt Pakistānu, kur arī ir notikuši līdzīgi ugunsgrēki, lai gan um, ar netik traģiska, uh, um, traģiskām sakām. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentām par to, ka jūs pievēršat uzmanību šiem jautājumiem un jūs aicinat mūs darīt visu iespējamo. Mums ir jādomā par cilvēku drošību jaunatīstības valstīs, bet mums ir jāsaprot arī, ka tas ir Eiropas, eh, tā ir iespēja Eiropas Savienībai darīt ko labāk. Paldies! Un es atvainojos, bet es nevarēšu piedalīties šajās debatēs līdz pašām beigām. Man aizstās kolēģis Barņē kungs. Jā, tātad divi par vienu cenu. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών. Paldies! Kolēģi, tagad uzsāksim debats un vispirms vārds runātajiem politisko grupu vārdā. Vispirms vārds Tomasam Manam uz trim minūtēm EPP grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji par to, kas veicāt mani vāciski. Tazrinas uh, rūpnīcā 24. novembrī 2012. gadā gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki, un tas daudzos cilvēkos rādīja šoku. Septembrī netālu no Karačī, Pakistānā, rūpnīcas sprādzienā gāja bojā vairāk nekā 300 cilvēku. Daudz no viņiem noteikti būtu dzīvi, ja tiktu ie ievēroti Eiropas uh, pasūtītāju uh, prasītie drošības standarti. Tomēr kontrols ļoti bieži ir vājas, vainīgie netiek sodīti un uh, atbildība tiek, uh, atbildību viens otrs uz, katrs uzvēj otram. Fabriku īpašnieki gūst uh, no tā peļņu un arī uzņēmumi Eiropā priecājas par zemām iepar, iepirkuma cenām. Āzijas valstu valdības ir jāpārliecina, konsekventi prasīt darba drošības ievērošanu. Bangladeša jau daudz ko bija paveikusi, it īpaši apkarojot bērnu nodarbināšanu tekstila industrijā. To mēs atzīstam, tomēr ir jāievēro arī starptautiskās darba organizācijas noteiktie standarti. Tukši vārdi neko daudz nelīdz. Es uzskatu, ka arī Eiropā ir jāveic izskaidrošanas darbs par ražošanas apstākļiem kurus varētu raksturot tikai kā nožēlojums, un arī par vides standārtu neievērošanu, par sociālo standārtu nozīmi. Ir nepieciešams patērētājs spiediens, kas varētu būt efektīvs ierocis, lai varētu tikt veiktas ilgspējīgas izmaiņas. Tomēr es uzskatu par pārspīlētiem uh, par pārspīlētu prasību veikt juridisku iejaukšanos starptautiskā līmenī un izmantot um, šādus līdzekļus. Divpusējie nolīgumi starp es un attiecīgām valstīm ir pietiekami, tikai tie ir efektīvi jāizmanto, nosakot sankcijas pret uh, tiem uzņēmumiem, kas neievēro noteikto standarts. Pieredze rāda, ka vairāki uzņēmumi neievēro savu sociālo atbildību uzņēmumu korporatīvo atbildību, tās uh, um, it kā sakās ievērojam un ar to pamato arī augstākas cenas, bet praktiski nekas nenotiek. Eiropas uh, uzņēmuma korporatīvās atbildības koncepcija ir piemērs maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar sabiedrību un uzņemas sociālo atbildību. Korporatīvās atbildības princips ir, protams, brīvprātīgs, bet es apsveicu jebkuras pazi, pasākums, kuri mm, sniedz pozitīvu pienesumu šajā ziņā. Redna... Nākamais runātājs - Bērns Lange, sociālisti un demokrātisti politiskās grupas vārdā pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji, ministres kundze, komisāri. Mēs visi pērkam un nesājam tirzniecības ķēdes C un A, H&M, Tommy, Tommy Hilfigera ražotas apģērbus. Tie visi ir lieli koncerni. Un mēs pārāk maz ņemam vērā, kāda ir vērtību radīšanas ķēde aiz šiem apģērbiem. Uh, ka tiek izmantoti bērni un necilvēcīgos apstākļos Bangladešā un Pakistānā tie tiek nodarbināti tekstilu rūpniecībā, lai Eiropā šos tekstilu izstrādājumus varētu pārdot pēc, ar pēc iespējas lielāku pēļņu. Es domāju, ka no Eiropas koncerniem ir jāprasa, lai tie attaisnotu savu sociālo atbildību un proti kā individuāli izņā, uzņēmumi. Tiem vajadzētu konkrēti pierādīt, vai to vērtību ražošanas ķēde atbilst OECD un starptautiskās darba organizācijas noteiktajiem standartiem. Tāpēc es aicinātu izstrādāt priekšlikumu, kas liktu uzņēmumiem atklāt eh, savus, eh, savu veiktos pasākums saistībā ar to. Protams, jo, ja cenas eh, ir zēmas, tad. Patērētāji uz to uzķeras, bet mums visiem kopīgi ir jāprasa, lai jāprasa pārmaiņas, lai tās notiek. Paldies, Langis kungs, un tagad es došu vārdu uh, Benjona kungam āda grupas vārdā divas minūtes. Um, yeah, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, prasīju rezolūciju par šo uh, briesmīgo uh, ugunsgrēku ne tikai uh, Dakā, bet arī Karāčī. Un tad esmu priecīgs, ka par to runājam un ka šī rezolūcija tiek izstrādāta. Mēs varējām izmā, glābt vairāk uh, simtu cilvēku dzīvības, ja tur šajā rūpnīcā tiek nodrošināti minimālajie ugunsdrošības standarti. Vakardien arī parakstījām ugunsdrošības apņemšanos starp uh, uh, darbiniekiem, darba devējiem, un tagad aicina arī ba uh, Pakistānas uh, valdību līdzīgi rīkoties. Mums vajag darīt visu, lai novērstu šādas uh, drāmas ir jānodrošina pamatu uguns drošības un veselības standārti. Tie ir jāievēro, pie tā ir jāsadara vēl vairāk, jāsadara arī vairāk, lai apkarot endēmisko korupciju, kāda ir inspekcijas sistēmā. Un ne tikai inspekcijas sistēmā, bet arī sūdzībās, kādas iesniedz multinacionālās eh, kompānijas attiecībā uz viņu atbildību šī atbildība realitātē nepastāv. Es gribu izteikties pavisam skaidri, esmu absolūti pret to, ka, ka mēs tagad uh, nomēlnojam uzņēmumus, kur sadarbojas ar Bangladešas ražotājiem. Ir bijuši šādi mēģinājumi. Uh, Bet eh, tādā gadījumā mēs mainām šīs debātas akcentus, visu atbildību noveļot uz multinacionālām kompānijām. Tātad atbildīga ir rūpnīca, bet, protams, arī daudz nacionālām kompānijām šeit ir sava atbildības daļa. Atvainojiet, cik runātais, ka es jau tik ilgi runāju pavisam īsi, ātri. Uh, Tātad uh, um, lielā demokrāta vārdā es norādīju, ka ir ļoti svarīgi uzlabot uh, drošību un veselību, atbalstu komisiju un Bangladešas valdību, lai varētu gūt panākums. Paldies! Tagad vārds tiek dots uh, Lamberts kundzei zaļo uh, grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es arī runāju kā Eiropas parlamenta delegācijas priekšsēdētāji, kas uh, citu valstu starpā arī nosacīts Bangladešu. Arī mūsu grupa grib paust uh, līdzjūtību ģimenēm, kuru locekļi gāja bojā uh, šajā gunsgrēkā un arī citos gunsgrēkos tekstilrūpnīcās. Uh, Tātad šis jautājums ir aktuāls ne tikai Bangladešā, pat ja šodien galvenokārt runā par Bangladešas gadījumu. Mēs zinām, ka pēļņas uh, Tātad algtība pēc spēļņas nozīmē ne tikai zemes algas, bet arī, ka mazinās drošības standārti. Lielie uzņēmumi, kuri um, ir līgumi ar Tazrīnu rūpnīcu, nevēlējās to atzīt, tad, kad notika traģēdija. Pat, ja ēka pavisam nesen arī e, viena no šiem līgumslēdzējiem e, veica inspekciju un kontroli. Mēs arī varam apsveikt atbildi, kādu sniedz Bangladeša un Pakistānas valdības, lai varētu izmaksāt kompensācijas ģimenes locekļiem. Mēs arī apsveicam e, arī dažu aizjūs kompāniju ieguldījumu. Mēs gribētu gan tikai redzēt, lai viņu skaits būtu lielāks, Kolēģis runāja arī par trīspusējo sanāksmi, kas notika vakarā, LO, uh, tekstilu, uh, rūpniecības pārstāvi, un tas ir jāraug ļoti pozitīvā gaismā, lai uzlabotu likumdošanu noteikums procedūras un raudzītu, lai tie tiktu īstenoti un lai būtu konkrēti seks, ja tas tā nenotiek. Un šī, protams, ir valdības atbildība. Mūsuprāt, ir arī ļoti svarīgi paredzēt un veicināt aktīvas arotbiedrības un uh, darba aktīvisti, kurš viens no tiem nesen tik nogalināts. Vēsturījums ir pierādījis, ka ir nepieciešams svar, uh, aktīvi sarot biedrības, kas darbojas ar drošības veselības komitejām un uh, kas ir arī e, gatavas e, aicināt, saukt pie atbildības darbdevējs, kas neievēro savus pienākumus, bet arī līgums slēdzējiem ir loma spēlēm standartu uzlabošanām. Tiešām ļoti žēl, ka Walmart ir viena no tām kompānijām nav rīkojusies aktīvi. Mums jābūt drošiem, ka uh, Uh, mūsu valkātais apģērbs nav apdraudājis uh, kādi citi, nav apdraudējis kāda cilvēka dzīvību, lai kur viņš arī dzīvotu. Un darīsim visu un aicinu visus uzlabot uh, drošības standarts, lai visi darbā justos droši. Liels paldies! Tagad vārds tiek dots Muskardīnī kundzei ECR vārdā. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja traģēdija Bangladešā. Tas eh, to arī redzēja citas eh, tekstila ražotē citās valstīs. Atbildība īpašuma atbildība, pašvadība atbildība, tas, ka nav kontrols no kompetentā iestāžu puses par to, kādā veidā atrod šīs ēkas rūpnīcas, par to, kādās situācijās, eh, kādā nu, stāvoklī darbojas, situācijā strādā darbinieki. Un, Tas ir spiediens un atbildība arī uzņēmumiem, kas strādā šajās mazāk attīstītajās valstīs lai viņi pārbaudītu, ka uzņēmumi, ar kuriem viņi noslēdz līgumus un nu, preces, kas nonāk Eiropas tirgu, lai tur arī darba nosacījumi būtu atbilstīgi. Eiropas uzņēmumi, kas ražo šajās lētajās valstīs, tām ir jānodrošina attīstība attiecīgajās valstīs, jānodrošina nepieciešamā kontrola, jo globalizācija brīvais tirgus nevar tikt sajaukti ar nabagu izmantošanu. Epomenos omilitīs ir sinādelfos Kirijos. Liels paldies. Tagad eh, Salavrākos kungam vārds. Eiropas Rīgas demokrātijas grupas vārdā apsver minūtu lūdzu. Paldies. Tātad šeit mēs runājam par gandrīz 400 cilvēku upuriem tekstilu rūpniecās un pavisam arī nesenajā tātad Bangladešas ugunsgrēka traģēdijā. Es domāju, ka visiem patērētājiem būtu par to nopietni jādomā. Un ka ir jāizdara spiediens šīm valstīm, lai drošības nosacījumi tiktu ievēroti un lai arī tiktu tas ievērots globālās konkurences situācijā. Diemžēl aizvien lielāka patērētāja vajadzības un uh, lielāka konkurence rietumos uh, liek kompānijām uh, nodru, savu ražošanu transferēt uz citām valstīm, bet jo tur, vis, jo tur darba rokas ir lētas viens eiro dienā. Uh, Dāmas un kungi, tādējādi mēs vienkārši eksploatējam šos darbiniekus. Es domāju, ka nebija tā vietā, lai uh, mēs ārpus Eiropas veidot šos uh, konkurences paradīzes oāzes, mums tas ir jādara Eiropā un ir jānodrošina minimālais uh, Uh, darba rūka ienākums, kam ir jābūt līdzīgam uh, tiesībām uz uh, cilvēkcienīgu dzīvi darbiniekiem. Mēs nevaram tikai visu pielāgot tirgus vajadzībām, mūsu vajadzībām, apģērba valkāšanas nepieciešamība šeit Eiropā, apģērbi, kas ir sarežoti eksploatējot arī bērnus bieži vien. Uh, Ehm, viņi kļūst par upuriem, un arī patērētājiem ir jātiek būt informētam par to, kā patērētājs var risināt arī šo jautājumu, arī aplikot ar nodokļu šīs preces. Liels paldies! Goja vārds Mērfī, kungs, 20 minūtes. Like to... Paldies, priekšsēdā. Vispirms es vēlētos izteikt līdzjūtību šo 112 bojā gājušo ģimenēm. Uh, jo šie cilvēki gājuši bojā pagājušā gada novembrī strādājot eh, tekstē rūpniecēs. Un es vēlētos um, izteikt līdzjūtību arī pārējiem 700, pārējo 700 upuru ģimenēm, kas ir gājuši bojā citās, citos gadījumos. Protams, runa ir par uguns drošību, bet ne tikai par to. Ir jau 82. gada dokuments, uh, kur mērķis ir aizsargāt strādājošo tiesības, bet tas nepārtraukti tiek ignorēts. Bangladeša ir lielākais apģērbu eksportētājs pasaulē. 19 miljārdi e, dolāru 2011. gadā vien runē par Tommy and Hillfire, um, Gap un citiem uzņēmumiem. 85% strādājošo saņem ļoti niecīgas algas un bieži vien viņi nevar piedalīties arotbiedrībās. Bangladešas uh, valdība bieži vien apspiež viņu protesta akcijas un Bangladešas politiskā elite ir cieši saistīta ar uh, šo uh, tekstilu rūpnīcu īpašniekiem. Es aicinu atbalstīt šo ģimeņu prasību par kompensāciju izmaksāšanu, ir jāuzsāk neatkarīgi atklāt izmeklēšanu un atbildīgi ir jāsauc pie atbildības. Šis jautājums mm, ne tikai norāda uz to, ka Eiropas lielie uzņēmumi mm, ir izgājušies, bet mm, arī pārējā praksa, kas tiek īstenot tekstilu rūpniecībā, rada risku strādājošo veselībai. Un e, šī te džīnsu balināšana, piemēram, arī rada nopietnas veselības problēmas. Tas ir nāvējošs process, e, jo strādājošie ieelpo e, vielas, kas izraisa vēzi. Ir jāaicina aizliegt šādu te džīnsu balināšanas praksi. Paldies! Μεταβαίνουμε στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. I call colleague Gaim. Paldies. Tagad um, runā, pārējie runātāji un vispirms vārds Mičelkungam uz trim minūtēm. Priekšsēdētāji, liels paldies. Šis tik tiešām ir traģisks notikums. Un visi uh, tie mūsu vidū, kas strādā pie attīstības jautājumiem, uh, noteikti ir uztvēruši to kā šoku, proti par spīti visiem centieniem, ko mēs te īstenojam, cilvēki strādā šādos apstākļos un zaudē dzīvības. Tas ir šokējoši, un mēs bieži vien nosodam kādu citu lielos uzņēmumus, bet ne jau viss mūsu uzņēmumi rīkojas neētiski, bet tad, kad mēs uh, dalībvalstīs cenšamies palielināt eh, nodokļus, lai varētu apmaksāt tos projektus, kurus esam apņēmušies īstenot. Šie paši cilvēki eh, cīnās par to, lai netiktu maksāt šie nodokļi. Nemaksāsim eh, īpašam nodokli, nemaksāsim pārējos nodokļus, un pēc tam viss brīnās, kāpēc nav iespējams īstenot apņemšanās, kuras mēs esam parakstījuši. Tekstila rūpniecības nozara ir lielākais eksporta avots Bangladešai. Liels skaits strādājošo ir nodarbināti šajā nozarē. Un te nu atkal mēs runājam par uh, humanās palīdzības budžetu un attīstības palīdzības budžetu, bet mēs gal galā nenodrošinam to, ka tiek īstenots tās apņemšanās, kas jau ir parakstīts. Uh, Es eh, kā referents uzskatu, ka pirms mēs eh, noslēdzam jaunas vienošanās, varbūt mēs varētu paraudzīties uz standartiem šajās darba vietās. Nav iemesla, lai mums neizdotos eh, to ieviest savā likumdošanā. Pēc šiem traģiskiem notikumiem ir saņemts ziņas par 17 citiem gadījumiem, kurus, kuros ir izcēlušās um, arī, kuros ir izcēlušies ugunsgrēki tekstila rūpniecās. Mums ir jādomā par to, ka ļoti daudz no tiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropā, um, tiek, viņiem tiek atļauts strādāt kā līdz šim, un tas ir nosodoši. Paldies! Paldies, Mičel kungs, vai jūs vēlētos atbildēt uz Mērfī kunga jautājumu? Lūdzu, Mērfīkungs. Paldies. Es domāju, ka komentāri, kurus Mičelkungs izteica, bija adresēti man. Varbūt viņš varētu man paskaidrot, kā maksājot īpašumu nodokli vai nodokli par ūdens izmantošanu mums izdosies īstenot savas apņemšanās um, palīdzības attīstības jomā. Ja valdības maksās, tad mums iespējams izdosies palielināt šo palīdzības attīstības atbalstu. Bet es, es protams, par to. Mičel kungs atbild. Ja jūs vēlaties uh, kaut ko panākt, jūs bieži vien pieprasat kaut ko, bet uh, Mums ir jāuzņemas atbildība, mums ir jāpalielina, mums ir jāpalielina nodokļi, un bieži vien šie paši cilvēki eh, pēc tam um, ir pret nodokļu palielināšanu. Varbūt jūs varētu ierasties uz eh, attīstības eh, palīdzības komitejas darbu, varbūt jūs varētu ierasties arī uz AKK um, ehm, delegācijas um, sanāksmēm. Uh, Varbūt jūs varētu beidzot padarboties šajā jomā, pirms jūs padomājat par savu eh, gluži egoistisko pārvēlēšanu amatā. Paldies! Paldies eh, par šo dzīvo viedokļu apmaiņu. Tagad vārds Serkas kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs teicāt, ministrs Kunz, mēs šeit saskaramies ar milzīgu traģēdiju, kas notikusi Bangladešas um, rūpnīcā. Tas ir arī spēcīgs brīdinājums, un mums ir jādomā par visiem tiem elementiem, kas ir saistīti ar šo nepieņemamo situāciju no humānā viedokļa, no taisnīguma viedokļa, jo runa ir par miljoniem strādājošo visā pasaulē kas strādā verdzībai līdzīgos apstākļos, bez jebkādiem drošības pasākumiem, un es vēlētos atgriezties pie rezolūcijas. Tā man šķiet jo īpaši eh, svarīga, protams, neaizmirstot par citiem aspektiem. Bet es domāju, ka būtu svarīgi atgādināt šo pēcpusdienu, ka ir nepieciešams panākt to, lai starptautiskās darba organizācijas likumdošana tiktu īstenota. Um, jo īpaši svarīgākās konvencijas, ir nepieciešams panākt to, lai pasaulē būtu likumdošana, kas ņemtu vērā drošības aspektus, neatkarīgi no tā, par kādiem uzņēmumiem ir runa. Protams, ka Eiropas Savienības rīcībā ir vesela virkni instrumentu, kurus varētu izmantot, lai sadzirdētu mūsu balsi starptautiskā um, darba organizācijā, bet mēs nevaram tikai un vienīgi um, mācīt citus, mums ir jārāda arī piemērs. Daudzi šobrīd vēlētos arī Eiropā samazināt drošības uh, prasības. Tiek runāts par izmaiņām attiecībā uz maziem uzņēmumiem, bet es domāju, ka mums tas būtu jāpārdomā. Paldies, un tagad vārds Gērens kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, mēs esam līdzatbildīgi par to, kas notika Bangladešā. Cilvēki, kas neizdzīvoja šajā. Uh, ugunsgrākā tekstila rūpnīcā ir kļuvuši par upturiem, upuriem sistēmai, kur mēs varētu um, ilustrēt ar vācu saukli gaicist gaili, proti, um, jo lētāk, jo labāk. Nebitīgi centiegi ietaupīt tik vienu centu par nopirktu ēkraklu liek ražotājiem ražot um, par arvien mazākām izmaksām un nepievērst nekādu uzmanību drošības standartiem, nemaz nerunājot par um, šiem briesmīgiem um, par, par šīm šausmīgi nelielajām algām, kas tiek um, piedāvāts. Bet jebkurā gadījumā šie nēsošie noteikumi nevar būt vainu mīkstinošie apstākļi, lai mēs ļautu arī turpmāk šai sistēmai darboties tāpat kā līdz šim. Ja godējās tirzniecības mērķis ir panākt boikotu attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas neizmanto sociālās normas, tad mums tomēr būtu jāpadomā arī par to, ka ir alternatīvas mūsu patēriņa, patērēšanas veidiem. Mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu apvērst šo loģiku, kas ir pamatā izraisītajai katastrofai. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Argentīnī kundzei. Dank u, voorzitter. De ambassadeur. Paldies, priekšstādātājiem. Bangladešas vēstnieks vakardien runāja ar mums, un šodien viņš norādīja, ka darbinieki, kas strādā tekstilu rūpnīcās un ražo tēkraklus, par katru nopelna tikai pāris centu. Jāteic, ka nu, tie ir tie īstie modes upuri šī vārda vistiešākajā nozīmē, un redzam, ka moda ir radījusi tradēģijas Dakā un Karāčī. Šajā situācijā kaut kas ir jādara. Protams, ka var domāt par brīvprātīgām schēmām vai par kādiem īpašiem kvalitātes standartiem, bet mēs gribam radīt juridiski saistošas pienākumus, lai ražotājiem liktu ievērot ētiski atbildīgus standartus. Liels paldies, un tagad vārds Tānuka kungam. Ir jāpatur prātā tas, ka Bangladeša ir relatīvi stabila demokrātija, kas patiešām mēģina izpildīt savas saistības cilvēktiesību ievērošanā, un tā ir ļoti atkarīga no tekstila izstrādājuma eksporta uz Eiropu. Ugunsgrēks tekstilfabrikā bija patiešām smaga cilvēciska traģēdija. Un, protams, ka Bangladešas valdība labprāt darītu vairāk, lai finansētu pārbaudas fabrikās un sociālo labvēl, labklājību. Tomēr šo valsti nomoka dabisks, dabiska nabadzība un to bieži skar dabas katastrofas. Es, ne, es vēlētos, lai rietumu kompānijas brīvprātīgi pieprasītu veicinātu ko, kooperatīvo sociālo, sociālo atbildību. Un jāprasa, lai tekstilu ražotāji darītu visu, kas ir to spēkos, lai izvairītos no šādām traģēdijām nākotnē. Lielas paldies, un tagad vārds uh, Salvīnī kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs nožēlājam 112 uh, nā, uh, cilvēks uz gaži uh, bojā, tad, tad lejam krokodīla asaras, bet jautājums ir arī. Uh, Eh, kas, kādēļ tas viss ir eh, līdz tam nonācis. Tā tad ierēģiņa Eiropas komisija, kas nedara neko, lai kontrolētu šīs preces, kurai pilnīgi vienalga, kā un kas eh, strādā multinacionāla kompānijā par vienu dolāru dienā. Tad liederīgi še, ir lieki šeit runāt, bet neko nedarīt. Tāpat ir Eiropa, kas nevēlas norādīt, kur ir ražotie attiecīgie krēkliņi. Uh, lai ja mēs eh, zinātu, kas viņas ir ražojis. Es nezinu, varbūt viņi iegūst eh, ieju um, eh, fiskālajās pārdīzēs un tam līdzīgi tiek zaudēts darbs Eiropā, Lombardijā un arī citur, bet visiem vienalga. Eiropas liekulība ir tāda, lai tikai iegūt nedaudz naudas vienalga, kā tas tiek darīts. Kas parikums? Liels paldies, godājumo prezidenti, dāmas un kungi, kad es eh, paraugos uz apģērba cenām Eiropas veikalos, kur ir iespējams iegādāties džinsus par 3 vai 4 eiro, un kad es padomāju, cik daudz mūsu pilsoņi ir pateicīgi par to, ņemot vērā zemās darba algas un nodarbinātības apstākļus Eiropas Savienībā, to, ka viņi vispār ir priecīgi atļauties šādus džinsus, tad, protams, var lamāt starptautiskos uzņēmumus, bet tas nekādu neietekmē to, ka šie cilvēki gūst labumu no tekstilu rūpniecības globalizācijas. Protams, ka ir jādara kaut kas, lai uzlabotu standārtus tekstilu nozarē, un to mēs darām. Uh, tirzniecības nolīgumos ar saistošām klauzulām. Bet ir jāatcerās tas, ka šie cilvēki, kas strādā par zemām algām tekstilu uzņēmumos, var eh, veidot karjeru. Tekstila industrija parasti mm, viegli pārceļās eh, no vienas valsts uz otru, jo tā parasti stāv valsts attīstības sākumā. Tas ir būtisks aspekts, kur nedrīkst aizmirst. Bet es gribēju uzdot jautājumu Eiropas komisijai, ko Eiropas komisija pēdējo gadu laikā ir darījusi, lai ārpus tirzniecības politikas gādāt par to, lai situācija uzlabojas. Ar tirzniecības politiku jūs pieminējāt, bet ko komisija ir darījusi starptautiskajā darba organizācijā? Uh, lai ne tikai Pasaules tīrzniecības organizācijā, bet arī citās organizācijās, piemēram, starptautiskajā darba organizācijā, standarti kļūtu juridiski saistoši. Ko komisija ir izdarījusi, lai ILO pieņemtu saistošas noteikumus, piemēram, par strīdu atrisināšanas kārtību, kā tas notiek PTO, kāpēc tiek uh, lamāta. Um, ārpoli, ārējās tirdzniecības politika, bet ne citas jomas. Es gribētu jautāt, eh, kādas eh, ir, eh, kāda ir bijuši komisijas centieni, lai starptautiskajās organizācijās panākt labākus standarts, un es būtu ārkārtīgi pateicīgs, ja komisija varētu uz atbildēt. Es dotu priekšroku, ja komisija veicinātu ražotāju un ražotāju valstu dialogu, uh, un domātu nevis galvenokārt par saistošiem, bet par brīvprātīgiem noteikumiem, kas jau vairāk kārt tika pieminēts. Uzskatu, ka efektīvs dialogs ar attiecīgo valstu amatpersonām par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, efektīvu kontroļu sistēmu būtu ļoti liederīgs, un es būtu ļoti pateicīgs, ja komisija man pastāstītu, vai tā ir mm, plānojis kādu no šīm iniciatīvām drīzumā uzsākt. Lielas paldies, un tagad vārds Hovita, Hovita kungam viena ar pusminūti. Lielas paldies, kā parlamenta referents. Es gribēju paust līdzjūtību tām ģimenēm, kura, bo, kura piedarīgie gāja bojā šajā ugunsgrēkā, 111 upuri. Un pēdējo desmit gadu laikā Bangladešā tādu ir bijis vairāk nekā 700. Es zinu, ka tekstils veido 80% Bangladešas eksporta, un Eiropā mēs paļaujamies uz uzņēmumu pašu atbildību. Mēs nosodām Zviedru Haunēm, Gap un Tomiju Hilfigeru, kā arī citas ražotājs, kuri nav parakstījuši nolīgumus ugunsdrošības sistēmu uzlabošanai fabrikās. Tazrinas uh, rūpnīcas pārstāvi nebija tikušies ar arotbiedrības pārstāvjiem un atteicās izpildīt viņu prasības. Es mēģināšu atbalstīt komisijas vēlmi nodrošināt to, kas, to ka starptautiskās vadlīnijas kļūs saistošas, bet es gribēju jautāt Barņē kungam, kad jūs izvirzīsiet priekšlikumu par uzņēmumu piegādes ķēdēm un ņemsiet vērā mūsu izteiktos priekšlikumus. Uh, var, nevar teikt, ka korporatīvā atbildība ir fakultatīva. Raugoties uz Bangladešas mācību stundām, mēs saprotam, ka tā ir dalīta atbildība. Paldies, un tagad vārds uh, Fisas Aksēlas kungam. Liels paldies priekšsādātāji, komisāri, ministre. Vispirms es gribēju paust līdzjūtību upuru ģimenēm Pakistānas un Bangladešas fabrikās. Tas patiešām mums sniedz vielu pārdomām. Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt atbalstu attīstības valstīm, atbalstot to eksportu, bet vienlaikus ir jānosaka arī minimālie standarti darbinieku drošībai un darbinieku tiesības ir jāievēro arī vīdes aizsardzības prasības, lai mums nenāktos runāt par papildus upuriem līdzīgās traģēdijās. Daudz pieminēja sociālo un vīdes dempingu attīstības valstīs ne tikai tekstila ražotnēs, bet arī daudzās citās rūpnīcās dažādās nozarēs. Šī ļaunprātīgā prakse kaitē darbinieku veselībai un drošībai un apdraud arī Eiropas uzņēmums. Ir būtiski nodrošināt, lai starptautiskie cilvēktiesību standarti un darba ņēmējs standarti tiek ievēroti arī attīstības valstīs. ražošana šajās eh, valstīs ir jāpakaļauj drošības un sanitāro prasību ievērošanai. Un šiem standartiem jābūt tādiem pašiem, kā, eh, kādus tos nodrošinām mēs, lai nodrošinātu to, ka tiek ievērot strādnieku tiesības attīstības valstīs, lai šādas traģēdijas nenotiktu mm, no jauna ir jāaizsargā arī Eiropas ražotāji pret negodīgu konkurenci. Morēras kungs. Liels paldies priekšsēdētāji un cienījamais eh, komisāri, cienījamie kolēģi. Tā kā Eiropas Savienība ir galvenais klients, ka, kas saņem Bangladešas eh, tekstilu eh, eksporta preces, mēs esam līdzatbildīgi par šiem darba apstākļiem, kādos tiek saražot šī produkcija Bangladešā. Uh, Mēs esam piešķīruši šo vispārējo preferenču sistēmu, un tāpēc mums ir visas tiesības pieprasīt, lai šādi notikumi neatkārtotos. Protams, ir jāņem vērā, ka valdība ir pieņēmusi pasākums, ir paredzēta palīdzība e, cietušajiem un viņu ģimenēm, ir paredzēts arī veikt izmeklēšanu, un ir jāraugās arī uz to, ko dara uzņēmumi, lai uzlabotu situāciju, bet ar to viss vēl nepietiek. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai šāda situācija neatkārtotos, lai likumdošana tiktu ievērota, lai darba tiesības tiktu piemērotas un lai uzņēmēji un inspekcija attiecīgi uzņemtos savu atbildību un nepārkāptu noteikums. Ir jāpanāk arī tas, ka uzņēmumi, kas importē produkciju Eiropā un kas e, maksā tik zemas algas, lai šie uzņēmumi pieprasītu ievērot minimālos darba standartus šajās valstīs. Mums ir jāsasinās ar uzņēmumu pārstāvjiem, jāatgādina viņiem par pamatu principiem un viņu atbildību. Un, ja tas neizdosies eh, nesaistošu pasākumu ietvaros, tad būs nepieciešams saistošu pasākumu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz divām minūtēm Štīflers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Ugunsgrēks eh, Bangladešā ir eh, līdz saprast, kādos apstākļos strādā, strādājušajā tekstila rūpniecībā. Uh, Bangladeša ir otrais lielākais tekstila eksports aiz Ķīnas, ņemot vērā, cik maz izmaksā darba spēks un cik pieejams tas ir, tā skaitā arī bērni. Šie apstākļi ir ekstrēmi, un ta, taču tas um, neliedz lieliem uzņēmumiem iepirkt preci šajā um, reģionā. 2004. gada 2004. novembra ugunsgrāks ir izraisījis saštumu visā pasaulē. Dienvidāzija šobrīd um, tiek kritizēta, un, protams, ka korumpētajām valdībām ir savu atbildības, savas atbildības ārtaus, bet arī um, mūsu sabiedrība tajā ir atbildīga, jo uzņēmumi ir panākuši to, ka algas ir samazināts un samazināti arī eh, darba eh, drošības standarti. Ir nekavējoties jāuzlabo drošības situācija, ir jāuzlabo uh, sociālā likumdošana un tas, ka uh, multinacionālā uzņēmuma neievēro um, normas, novad pie šādas situācijas, ir jāpie, jābūt tiesībām vērsties pret šādiem uzņēmumiem. Un vajadzētu būt iespēja vērsties ar sankcijām pret eh, uzņēmumiem, kas pārkāp likums. Šie paši multinacionālie uzņēmumi šobrīd um, samin kājām arī mazos un vidējos uzņēmumus Eiropā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Steinbaks kundzei uz pusotru minūti. Jā, šādas katastrofas notiek bieži, un kad tās notiek, tad visi pauž uh, līdzjūtību, ir norūpējušies un atliek šo jautājumu vienmēr uz nākamo sanāksmi. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka patērētāji vēlas uh, visu dabūt lēti, un uh, reizēm viņi nemaz dārgāk nevar atļauties, bet uh, tas nozīmē sociālo un drošības prasību dempingu. Mm rodas jautājums, kas par to ir atbildīgs. Protams, fabrikas vadība, politiķi uz vietas, bet arī uzņēmēji šeit Eiropā un mēs kā politiķi. Uzņēmēji nedrīkst tikai spiest uh, aizvien zemākas uh, cenas, bet arī jā, viņiem ir jāpārbauda arī apstākļi, kādos prece ir ražota. Tad neviens vairs nevarēs attaisnoties, kaut arī piegādes ķēdes reizēm ir nepārskatāmas. Uh, Mums ir ļoti daudz darāmā, mums ir jāstiprina arotbiedrības uz vietas, ir nepieciešams mm, atbalstīt um, ILO konvenciju, ratifikāciju, darba un sanitāro standartu uzlab uzlabošanu, kā arī neatkarīgu kontroļu veidošanu ir jāstiprina arī uzņēmēja atbildība. Es esmu sašutusi, ka konservatīva liberālais vairākums negrib piekrist mūsu grozījumu projektam, kas prasa šādu katastrofu upuru aizsardzību. Ceru, ka jūs līdz rītdienai vēl pārdomāsiet. Lielas paldies, un tagad divas minūtes Šnīberis Jastramas kundzē. Prezident, äh, ich möchte. Priekšsādātājiem Es gribētu izteikt līdzjūtību pagājušo mēnešu laikā fabrikā notikušo ugunsgrēku upuru ģimenēm. Tā ir cilvēciska traģēdija, ir ārkārtīgi smagi zaudēt tuviniekus šādās traģēdijās. Tomēr šie gadījumi bija gandrīz prognozējumi. Es pilnībā atbalstu rezolūcijas projektu, tomēr gribēju norādīt, ka uh, mēs Eiropas parlamentā un dalību valstīs, ka mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai izvairītos no šādām tra traģēdijām. Es nedomāju, ka to var atrasināt uh, rezolūcijas, uh, semināri vai kopīgi vai lī, kopīgas līdzjūtības grāmatas. Un es domāju, ka šīs traģēdijas varēja notikt tāpēc, ka tur strādā bērni, ka netiek veiktas kontroles un tā tēla kaitējuma dēļ mums ir jārīkojas ātri un efektīvi. Ir jādomā, kā tas uh, ir savienojams ar mūsu prasībām attiecībā uz cilvēktiesībām par uzņēmumu vadības atbildība īstenot standartus nedrīkst vairs aptikt apspriest tikai teorētiskā līmenī, un mēs kā importētāji, no, mums kā importētājiem no šīm nabadzīgajām valstīm tas ir pienākums. Mēs zinām, ka tas ir arī pašu uzņēmumu interesēs izvairīties no šādām traģēdijām nākotnē. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu Rēgners kundzei. Paldies, priekšsādātāja komisāra Barņē, padomas pārstāve. Kad mēs runājam par šīm šausmīgajām traģēdijām Bangladešā un Pakistānā, mēs runājam ne tikai par likteņtriecienu, bet arī par atbildību un pamatiesībām. Simts uh, cilvēki, kas gāja bojā Bangladešā, ir medaļas otra puse centieniem ražot pēc iespējas lētāk, jo patērētāji jau neskatās, eh, jau skatās tikai uz cenu, neskatās uz eh, darba apstākļiem. Tomēr Eiropas uzņēmēji nedrīkstētu slēpties aiz apakšu uzņēmēju ķēdes, tāpēc vēl vairāk nekā jebkād ir nepieciešams, lai multinacionālie uzņēm, uzņemtos sociālo atbildību. Es gribēju aicināt uh, šīs rezolūcijas eh, noliedzējus eh, to pārdomāt, jo es domāju, ka šeit ir ļoti labi priekšlikumi. Izcelšu vienu, proti es vēstniecības, piemēram, Bangladešā varētu būt kontaktvietas, kuras eh, pieņemtu sūdzības par uzņēmumiem. Ir jāskolo uzņēmumi, izglītojot tos par uzņēmu sociālās atbildības aspektiem un jāveicina, lai ILO standarti tiktu ievēroti. Ir jānodrošina kontaktpersonas attiecīgās valstīs, un, lai mēs nākamreiz nevarētu attaisnoties, ka atbildīgie ir e, pilnīgi neaizsniedzami. Lielas paldies, un tagad divas minūtes vārds e, Saifī kundzei. Paldies, priekšsēdētāja ministrs kundze. Cienījamais komisārkungs, parņiekungs, cienījamie kolēģi. Vispirms, tāpat kā citi kolēģi, arī es vēlētos izteikt līdzjūtību upuru ģimenēm. Sešos gados kopš spektrum um, katastrofas un tāpat tasrin katastrofas pagājušā gada novembrī tie ir 600 cilvēki, kas ir gājuši bojā tekstilu rūpnīcu ugunsgrākos Bangladešā. Šie briesmīgie skaitļi norāda uz to, ka 5000 tekstilu rūpnīcu situācija pasliktinās. Uh, Bangladešas uh, iestāžu pārstāvjiem jāstrādā kopā ar inženieriem, arhitektiem un drošības dienestu pārstāvjiem, lai uzlabotu drošības apstākļus. Viņiem ir jāvērš ar sankcijām pret atbildīgajām personām tekstila rūpnīcās. Mēs um, apzināmies, ka tagad viņi ir apņēmušies, uzņēmušies savu atbildību un apzinājušies savu atbildību. Eiropas Savienībai ir viņiem jāpalīdz. Bet tagad, komisāra kungs, es vēlētos runāt par dažu multinacionālu uzņēmumu uzvedību, kā jau to darīja arī citi runātāji. Protams, neieslīgstot uh, populismā, to es saku kolēģim, kas pāri, es vēlētos viņus minēt. Walmart, C&A, Gap. Viņi ir piedalījušies uh, vienošanās noslēgšanā un uz viņiem gūstas atbildība. Es regulāri aizstāvu šādu nostāju. Starptautiskās tirdzniecības ietvaros Eiropas uzņēmumiem ir nozīmīga loma veicinot sociālo normu izplatīšanos un darba normu izplatīšanos pasaulē. Mēs nevaram aprožoties tikai ar to, ka mēs nosodām šādu rīcību, bet mums pārvisam ir jāveicina rus, risinājumi, kas ir pieejami un kas darbojas. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz pusotru minūti Andres Barēs kundzei. Priekšsēdētā komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Bangladešas jautājums mūs nodarbina visus. Ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā un mūs satrauc strādājošu apstākļi, kas patiesībā pat neeksistē šajā reģionā. Kopš 2005. gada ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā ugunsgrēkos. Uh, um, nolīgumiem nav tikai ekonomisks eh, mērķis, mēs vēlamies panākt arī sociālu tiesību ievērošanu. Bangladeša ir milzīga tekstila, ir milzīgs tekstila rūpnīcu reģions un liels, liela multinacionāla uzņēmuma iepērk savu produkciju Bangladešā, tāpēc, ka tas ir daudz izdevīgāk, bet šī produkcija gal galā nonāk Eiropā. Un šie multinacionālie uzņēmumi ir iepazinušies ar starptautiskiem nolīgumiem. Un tāpēc būtu jāpanāk, lai tiktu ievērotas starptautiskās darba organizācijas normas, lai tiktu nodrošināti darba apstākļi un uzņēmumu uzņemtos savu sociālo atbildību. Un negadījumu gadījumā būtu jābūt iespējai cilvēkiem vērsties tiesā. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Anģelī Likumzē. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, ministra kundze, eh, komisāra. Eh, situācija tik tiešām ir nepieņemama. 110 ir gājuši bojā pēdējā ugunskrākā, simtiem ir ievainotas sievietes un bērni, un tā nav pirmā reize, jāsaka. Šāda paša veida negadījums notika arī atkal pēc vairākām stundām. Tātad problēma tik tiešām ir ļoti sasāpējusi. Drošības trūkums un drošības uh, pasākumi ir ļoti vāji, daudz dažādas durvis, kas tiek slēgtas ar atslēgām. Un eh, jāsaka, tekstila rūpniecība ir apmēram 80% eh, Bangladešas rūpniecības, un lielākā daļa izstrādājuma tiek eksportēta uz Eiropas Savienību. Tātad eh, šis ir svarīgs jautājums sadarbībai starp Eiropas Savienību un Bangladešu, un tieši tāpēc būtu svarīgi nodrošināt, lai tiktu respektētas. Uh, Eh, strādājošo tiesības, lai eh, starptautiskās eh, darba organizācijas nosīm tikt ievērot un visi uzņēmumi, kas izmanto apakšu uzņēmējs un izmanto šo ļauno situāciju Bangladešā, daudziem lieliem multinacionāliem uzņēmiem, tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, lai tiktu ievērotas drošības normas attiecībā uz veselību un drošību Bangladešā un arī uh, Bangladešai pašai ir jārūpējas, lai samazinātu uh, bērnu un uh, nepilngadīgu uh, personu darbu. UNICEF dati norāda, ka ir vairāk kā miljons bērnu, kas veic ļoti riskantu darbu. Paldies! Un Bermana kungam tagad vārds, ja viņš ir zālē, šķiet, ka nav. Tad mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona sadaļas. Un mums ir viens runātājs tikai pieteicies, Tūrar kungs. Jā, prezident, komisār Barnier, liebe. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisār Barnier. Mums jāsmanās, ka mēs sajaucam cēloņus un sekas. Viens, protams, šie, šīs ugunsgrēki ļoti traģiski. Tas skar arī tieši viņu ģimenes. Bet, ja jūs par to visu gribat vainot brīvo tirzniecību, nu es baidos, ka jūs te pazaudējat pašu kodolu mēs skatāmies īstenībā tieši tās valsts, kas ir iesaistījušās globālā, globālajā ekonomikā, protams, daudz labākā situācija tās, kas izolējas. Un tad, ja mēs runājam par dzīves uh, <clears throat> labklājības uzlabošanu, nu, protams, ka tur nav vēl tāds līmenis kā pie mums. Un tieši tāpēc mums nepieciešams piedāvāt viņam brīvo tirzniecību, brīvu piekļuvi tirgumu, iekļaušanos Eiropas tirgu, un tas nenozīmē uzreiz, ka netiek ievērot sociālai standarti. Un jā, tagad kāds pieprasa, ka tiek aizslēgts robežs, nu, tas būtu nepareizi. Mēs uzskatām, ka ir jāatver savi tirgi, un vienlaikus arī komisija jāskatās, lai tie uzņēmumi, kas iepērk preces Bangladešā, ir atbildīgi par to, ka sociālai standarti tiek ievēroti. Un tāpēc ir jāvērīkos tā, lai arī viss tās valstis, kā piemēram Bangladeša, ievēro starptautiskās darba organizācijas standartus. Paldies! Uh, Paldies! Un eh, jums vēlas uzdoties jautājumu, Turēr kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt? Labi. Vailers kundze uzdos jautājumu. Herr Kollege Teurer, ich habe mich gemeldet aufgrund Ihrer Intervention. Godātais kolēģi, uzklausot jūs, es gan neuzskatu, ka kāds te tieši atskatoties Eiropas iekšē tirgus ļoti labo pieredzi, vēlas ierobežot starptautisko tirzniecību, bet tā kā, vien, kā mēs to saprotam, uh, tas vienmēr saistās ar atbildību. Nevienkārši ar sociālo politiku un attīstības politiku, bet tiešā veidā atbildību, kas jāuzņems uzņēmumiem. Tā ir Eiropas kopēja atbildība par arī tiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Eiropā, kas iepērk lētas preces, un līdz ar to ir atbildīgi, ka tiek ievērots uh, ILO, jeb Starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Ne visur tas tiek darīts, un tieši tāpēc mēs nerīkstam aizmirst arī par šo kodolu. Protams, privāta izniecība, bet lūdzu ar atbildību. Jā, Frau Kolēģin, äh, vielen Dank für. Jā, paldies, cienītā kolēģi, par jūsu arī komentāru, jo reizēs varēs, varu precisēt, ka tas, protams, ka es iestājos par ILO noteikumu ievērošanu, un vienlaikus es norādu, ka birokrātiju papildus mums nevajadzētu šeit veicināt. Vēlers kundze šķiet izsakās par to, ka, un līdzinies diskusijas, izskan tā kā līdz pārējā kritika brīvā tirzniecības modelim. Uh, Ja tas tā tiek virzīts, tad tas ir nepareizi. Un tas ļoti svarīgi. Un otrkārt, tas, ko jūs teicāt, ka uzņēmumiem ir sociāla atbildība, redziet, tā ir arī jāuzņemas patērētājiem. Un tieši tāpēc atsauce uz Eiropu kopumā, protams, ir skaidri atrunāts ILO, ievērot, ievērot ILO noteikto standārts. Paldies! Request for a question to you from Mr. Eh, kas pārī, kungs, arī vēlas uzdot jums jautājumu. Vai jūs esat gatavs atbildēt uz jautājumu? jautājumu? Lūdzu, tad mums būs papildus debats vēl šajā jautājumā. Godātais kolēģi Toirer, jūs man šķiet piekritīsiet, ka tieši jūsu debats ar Vēlers kundzi arī atklāja, ka brīvā tirzniecība viena pati neatrisina visus jautājumus, un tātad visām rīcība politikas jomām ir jāsniedz savs ieguldījums. Ir jautājums arī par nodarbinātību, par um, darba apstākļiem. Uh, Un tieši tam visam ir jābūt saistošam, juridiski saistošam noteikumiem. Tāpēc komisija jārīkojas, lai uzņēmumi uzņemtos savu atbildību un pienākumus. Patiešām, mani satrauc tas, ka tiek pārāk apgrūtināta tirzniecības politika, ne tikai šeit Eiropa un atsevišķās valsts, bet globālā mērogā. Un jāskatās, kā mēs to tomēr nodrošināt, brīvot tirzniecību. Gal galā mēs skatāmies arī, ka, protams, tiek nodrošināta atsevišķa attīstības valsts suverenitāte, un arī atsevišķās valstis, kā Bangladeša, ir suverēna valsts, un līdz ar to ir arī pati atbildīga par savu attīstību. Protams, ka mēs, kā Eiropa, varam atbalstīt un skatīties, lai viņi arī ievēro sociālo standārts, bet, nu, šis jautājums, nu, kā tā to atbildēs komisijas, tiešām nepacietību gaida viņa atbildi. And, uh, to... Un debašu noslēgumā gribētu uh, dot vārdu komisāram Barniekungam izteikties komisijas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Labvakar visiem! Kā jau jūs nopratāt, Katrīna Aštona un Kristalīna Georgieva, kas izteicās jau iepriekš šajā jautājumā, visus ļoti uzmanīgi šajās debatēs uzklausīju un ņēmu vērā arī tās lielās emocijas, kas tika paustas attiecībā uz šo ugunsgrēku traģēdiju, kas uh, skārus tekstilu uzņēmumu Ašulijā, uh, Bangladešā pagājušā gada novembrī. Tā ir traģēdija, uh, kurā gāja bojā vismaz 112 cilvēki, daudz jaunu cilvēku, sievietes, un, kā jūs zinat, protams, ir rodas gluži leģitīmi jautājumi par sociālajām normām kā tās tiek ievērotas tekstilu rūpniecības jomā Dienvidu Āzijā. Tas ir jautājums, ko jūs esat uzdevuši, kas jūs satrauc, un tas ir jautājums, kas satrauc mūs visus. Protams, ir veikts vairākas izmeklēšanas, šie rezultāti ir atšķirīgi, dažādi, neviens nenoliedz, ka drošības pasākumi šajā uzņēmumā visu laiku regulāri tika pārkāpti. Uh, Tokija Saifija un uh, uh, citi kolēģi gluži pareizi norādīja, ka tas ir kopīgs pienākums gan lieliem multinacionāliem uzņēmumiem un arī ražotņu direktoriem ir kopīga atbildība par to, ka ir pārkāpts šādi pamata drošības noteikumi tātad sociālie un drošības noteikumi. Gribētu uh, apstiprināt to, ko jau teica Georgievs kundze, un arī uh, Eiropas Savienības pārstāvis ir norādījis, ka reakcija bija ļoti ātra, Eiropas Savienība lielu uzmanību piešķir mūsu komerc partneru eh, ievērotajām vai neievērotajām drošības eh, prasībām, un mums ir jāizmanto tik tiešām, diemžēl, šī notikusī traģēdija, lai panāktu kaut kādu progresu un konkrēts uzlabojums šajā jomā. Kā jūs zinat, mēs esam 25. Eh, jūnijā 12. gadā pieņēmām ietvaru plānu, kuri ņemtas vērā pamatiesības un demokrātija, un Šai ietvarā ar Eiropas Savienību turpinās darboties, lai iestrādātu cilvēktiesības eh, sociālajā politikā un darba attiecībās ārpus Eiropas Savienībās un lai arī apvienoto nāciju eh, prasības attiecinātu uz eh, ārvalstu uzņēmumiem. Vairāk jau izteicās Bens Langens, kas pārīkungs tāpat pirms brīža, un arī citi, Štīflērs kundze un Vailērs kundze ka ir arī citas eh, politikas, politikas jomas, kuras skar šī traģēdija. Tas nav tikai komerces attiecību jautājums Eiropai ar eh, attiecībā ar pārējo pasauli. Eh, katrā ziņā labi, es šajās diskusijās tiku uzaicināts aizstāt Georgievs kundzi. Uh, bet eh, jādomā eh, par ārējo dimensiju mūsu sadarbībā un jādomā par uzņēmumu sociālo atbildīgumu. Un arī mani konkrēti šis, eh, šī problēma satrauc, kā jūs zinat, komisija ir apņēmusies izvērst šo sociālā atbildīguma prasību. Attiecināt to uz uzņēmumiem 2011. gadā mums jau bija paziņojums šajā sakarībā, un pagājušā gadā mēs nācām klajā rīcības plānu, uh, uzņēmumu tiesību jomā, uzņēmumu pārvaldības jomā tieši attiecībā sociālo atbildību. Un tas tiek attiecināts uz mūsu uzņēmumiem, kas veids kamēr darbību un kā vēlēs kundze norādīja, ka ir jānodrošina tāda godīga, godīgāka, cilvēcīgāka uh, tirzniecības uh, joma. 2013. gada pirmajā trimestrī mēs arī ķersimies pie likumdošanas darba, nodrošinot uh, finanšu darbību caurskatāmību, un arī uzņēmiem būs skaidri un gaiši jānorāda, jāpierāda, ka tie uh, veids uh, darbību sociālās iekļautības ziņā, ka ir atbildīgi sociālā un vidas ziņā, un šai pašā garā, lai parādītu, ka tās nav tikai tādas runas un vēlmes nākotnē, gribu atgādināt, ka šobrīd notiek diskusijas par tekstu, ar ko es esmu nācis klajā par caurskatāmību dažādās valstīs, lai apmēram 600 uzņēmumu, kas darbojas kalnrūpniecības jomā, iegūst daž, dažādus dabas resursus, kas eksploatē šos resursus dažādos pasaules stūros, tīpaši Āfrikas valstīs, tāpat arī Āzijā, un tāpat arī mēžu apgūs jomā, lai šie uzņēmumi būtu atbildīgi, lai mēs saprotam, kas kam par ko maksā. Tātad par šo tekstu šobrīd arī notiek diskusijas parlamentā un tāpat arī ministru padomē. Tagad atgriežoties pie Bangladešas eh, darba ņēmēja tiesību nodrošināšanu veicināšanu, tas, protams, ir vienīgais, eh, tas ir galvenais punkts šajā Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību stratēģijā. Mēs turpināsim sadarbību ar Bangladešas valdību, centīsimies intensificēt sadarbību tekstilu uzņēmumu jomā, tāpat arī ar citām Dienvidāzijas valstīm mēs sadarbojamies šādā pašā garā. Turpināsim atbalstīt cilvēktiesība aizstāvis, kas uh, cīnās par sociālajām tiesībām un kuriem ir ļoti svarīga loma šajā procesā. Gribētu arī apstiprināt to vēršu īpaši Tomasam Mānakungam un Bertam Langanam, ka publicī, eh, komisija publicēs ziņojumu par visnepieņemamākajām darba un tirzniecības formām, kas, eh, diemžēl, skar ļoti daudz bērnu pasaulē un šis ziņojums nāks uh, klajā nākošajā nedēļā. Šķiet, ka esam viensprāts par to, ko mēs varam secināt no šīs traģēdijas. Un tāpēc arī gribu teikt, ka laba atbilde vai reakcija nebūtu nebūs vienkārši, paredzot kaut kādu vienu ārējās darbības uh, instrumentu no Eiropas Savienības puses. Mums ir nepieciešams tādā viedā veidā izmantot daudz dažādus instrumentus, arī publisko un uh, politisko diplomātiju, tāpat arī ekonomisko dipl diplomātiju, uh, dialogu, arī attīstības programmu, kas uh, ir ārkārtīgi svarīga un kurai ir jāpieliek zinām nosacījumi klāt attiecībā uz. Uh, kaut kādu regulējumu un nosacījumu ievērošanu, tāpat arī komerc politika, tirzniecības politika. Tieši uz sociālo atbildīgumu tas, ko mēs prasam jau no saviem uzņēmumiem. Mēs strādāsim ar dalībvalstīm un centīsimies, lai mūsu darbība arī tiktu koordinēta un būtu pēc iespējas <clears throat> efektīvāk šajā jomā. Priekšstādātāja kungs, vēl dažas tādas pavisam īsas atbildes uz jautājumiem, kas tiktu uzdoti debatēs. Džīna Lamberts kundze un Steinbruks kundze teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt kompensācijas uh, upuru cietušo uh, ģimenēm. Mēs uh, ļoti ceram, kā Lamberts kundze arī norādīja, ka trīspusējā sanāksme, kas notiks starp darba devējiem un valsts struktūrām un arotbiedrībām, nodrošinās šo prasību. Aleksandro Čerkas un Kaspārī kungs un Steinbruk kungs runāja par starptautisko darbu organizāciju. To pieminēja, ar kuru mums ir partnerattiecības, lai attiecīgi veicinātu um, prasību ievērošanu veselības un darbdrošības jomā. Um, Bangladešai, Eiropas Savienībai, starptautiskā darba organizācija ir projekts. Uh, šajā jomā mēs Uh, mums 15. janvārī attiecīgi notika sanāksme, ziņosim par, tiem, par tās rezultātiem, uh, kas pārī kungu interesēja šīs uh, idejas, šīs domas. Es apsolu, ka nodošu informāciju no jums saņemto Aštons kundzei un Deguht kungam. Un es domāju, ka jā, viņiem droši vien būs uh, domas, ka šis eh, temats ir tālāk jāvirs un jārod kaut kāda tad ilgspējīga un ātra atbildi. Pastāv dažādas konvencijas par eh, drošības eh, pasākumiem, bet daudzas valsts, tā skaitā arī Bangladeša, joprojām nav ratificējušas šīs starptautiskās konvencijas, un Uh, es tāpēc gribētu šīs uh, idejas nodot uh, saviem kolēģiem, tā Jānīkungam un citiem, kuri strādā mūsu dienestos pie zināmiem aspektiem, pie tiem jautājumiem, ko jūs minējāt debatēs. Tas arī ir īsumā viss Georgievs kundas vārdā, kur atvainojas, ka viņa nevarēja uzkavēties ilgāk, jo viņai ir ļoti piesātināta darba kārtība, viņai jāatgriež Briselē. Paldies jums par šīm debatēm. Thank you very much. Paldies, un padoms vārdā Kreitons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Es domāju, ka tās ir parādījušas, ka Mēs visi esam apņēmības pilni nodrošināt, ka izdarīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, novērstu iespēju atkārtoties pagājušā gada novembra traģēdijai. Es domāju, ka Barņiekungs jau uh, daudz ko pateica šajā sakarā, un tāpēc es nevēlētos atkārtoties, jo zinu, ka jums vēl daudz darba šovakar priekšā, bet daudzi no jums eh, nāca klajā ar ļoti pozitīviem ieteikumiem, un esmu visus tos atzīmējusi. Vēl kāda lieta, kas ir pilnīgi skaidra, ir tāda, ka visi deputāti vēlas redzēt kaut kādu rīcību no Eiropas puses, un es nedomāju, ka kāds uh, sacīs, ka traģiskie uh, notikumi Dakā, ja kādā gadījumā, ja kādā veidā varētu uh, radīt attaisnojumus protekcioniska rakstura uh, Uh, pasākumu mm, veikšanai. Es domāju, ka mēs uh, pildīsim saistības, uh, kādas esam uzņēmušies starptautiskās tirdzniecības nolīgumos, bet sadarbībā ar starptautisko darba organizāciju mēs centīsimies izdarīt visu, lai izmanto tās sviras, kas ir mūsu rokās, uh, Mm, kas palīdzētu nodrošināt augstākus eh, darba drošības standartus. Un to sacīja daudzi deputāti. Tādēļ ir svarīgi atzīmēt, ka no padomas viedokļa mēs vēlamies izmantot tirniecības stimulus eh, kā tādus, lai eh, saņēmēji, atbalsta saņēmēji valstis uh, ievērotu cilvēktiesību labas pārvaldības principus. Un īpaši, kā es sacīju eh, savas uzstāšanās sākumā, eh, caur GSP eh, plus mēs varam veikt daudz ko situācijas uzlabošanai un tik galā ar daudziem izaicinājumiem. Un nevēlēt, neatkārtojot to, kas jau tika teikts, gribu atzīmēt, ka mēs runājām par veselu virkni, par veselu pasākumu gāmu, kas ļautu uzlabot darba vīdi. Partnervalstīs un Eiropa šeit var spēlēt izšķirošu lomu, un visām institūcijām ir jāsadarbojas ar starptautisko darbu organizāciju un citiem spēlētājiem, jo tikai tas ir vienīgais veids, lai nodrošinātu uh, adekvātus darba apstākļus katrā valstī un katrā nozarē. Un tam būtu jābūt mūsu mērķim. Paldies! Thank you very, very much and, uh... Paldies! Ar to arī slēdzam debatas par šo jautājumu. Ir seši uh, rezolūcijas projekti, kas ir iesniegti. Balsojums notiks rīt uh, pulksten 12. Bet mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir padoms un komisijas paziņojums korupcija, ēst līdzakļu ļaunprātīga izmantošana un ietekme uz politisko lēmumu pieņemšanas procesu. Tādēļ atļaujiet atklāt šīs debates un padomes. Vārdā atkal uzstāsies ministri Kraitons kundze.